Um, Labdien, kolēģi! Atsākām sēdi. Es gribu informēt, ka vakardienas uh, sēdes protokols ir izplatīts, un ja netiks saņemti nekādi komentāri, tad tiks uzskatīts, ka protokols ir apstiprināts.